Αδελφοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην... Dāmas un kungi, saskaņā ar darba kārtību nākošais eh, izskatāmais punkts ir Komisijas priekšsēdētāja vietnietes Savienības augstās pārstāvis atlietās un drošības politikas jautājumās paziņojums par stāvokli Sīrijā. augstās pārstāvs Aštānas kundzes vārdā uzstāsies vēl Sarandāla kungs. Lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšādātājs kundze, godātie deputāti. Paldies par iespēju man uzstāties šeit un prezentēt Eiropas Savienības pozīciju un pozīciju jaunākās aktivitātes Sīrijā, ko ir veikusi augstā pārstāve Katrīna Eštona. Mēs pieredzam, ka Sīrijā vardarbība iet plašumā, un mēs esam pieprasījuši, lai beigtos uh, šie slaktiņi Sīrijā, un esam runājuši vienā balsī. Mēs līdzīgi jums arī esam ļoti vīlušies, redzot, cik neveiksmīgi uh, darbojusies apvienoto nāciju drošības padome, un, jo tā nespēja pieņemt deklarāciju, kurai Ķīna un Krievija uzlika veto. Atvainojiet rezolūciju. Un mēs redzam, ka arī citas tā, arābu valstis mēģina kaut ko darīt situācijas labā un aicinām tās iesaistīties vēl vairāk. Sīrijas krīze šobrīd ir ļoti sāsināsies un ir viena no mūsu darba kārtības prioritātēm. Visa šī konflikta laikā Eiropas saimnība ir bijusi Sīrijas tautas pusē un augstā pārstāve ir centusies palielināt spiedienu uz Sīrijas iestādēm, izmantojot dažādas iespējas dažādos līmeņos. Mūsu prioritāte ir apturēt represijas un apturēt vardarbības sāsināšanos. Ļoti būtiski ir, lai tiktu atbrīvoti politiskie ieslodzītie, lai no pilsētām tiktu izvesta armija un tanki un lai valstī tiktu ielaisti neatkarīgie novērotāji, lai ziņot par situāciju. Eiropas Savienība ļoti cieši sadarbojas ar Arābu līgu un citiem partneriem, lai atrastu uh, risinājumu, kas būtu miermīlīgs. esam centušies sadarboties ar arābu valstu uh, vadītājiem un, un esam arī pauduši politisku atbalstu arābu valstu līgai tās centienos. Uh, Katrīna Eštona ir tikusies arī ar Ban Ki-mūnu un vairākiem citiem līderiem, lai apspriestu Sīrijas jautājumu. Arābu valstu līga arī cenšas panākt, lai startautiskais spiediens uz Sīriju kļūtu lielāks. Um, vardarbības eskalācijas laikā Arābu valstu līga 12. februārī nolēma sūtīt uz Sīriju novērotāju misiju, lai izveidot tādu kopīgu grupu ar uh, apvienotajām nācijām, lai panāktu uguns pārtraukšanu. Un ir notikusi tikšanās ar Sīrijas draugu grupu Tunisijā tas notika 20. Um, arī februārī. Un nolūks ir panākt vienotu nostāju attiecībā uz Sīriju un darīt visu iespējamo, lai beigtos varas darbi un tiktu panākts mierīgs situācijas atrisinājums. Mēs aktīvi iesaistāmies situācijas risināšanā, un augstā pārstāve ir piedāvājusi arī Eiropas Savienības ekspertīzi, uh, ekspertu zināšanas un cieši sadarbojas ar Sīrijas pilsoņu pārstāvjiem. Mēs sadarbojamies ar partneriem, cita starpā ar ANO drošības padomi, lai tuvākā laikā situāciju varētu uzlabot. Augstā pārstāve Aštone eh, regulāri tiekas ar uh, drošības eh, padomes locekļiem un citiem partneriem, un mūsu vē vēstījums Ķīnai un Krievijai ir viennozīmīgs. Nedrīkst nostāties vēstures uh, spēku cīniņā nepareizajā pusē un pagājušajā pirmdienā ANO ģenerālajā asamblējā, kas bija veltīta Sīrijai, lielākā daļa ANO dalību valstu nosodīja plašo vardarbību un cilvēktiesību pārkāpumus Sīrijā. Cilvēktiesību komiteja, ANO cilvēktiesību komiteja ir atzinusi ka Sīrijas varas iestādes nav spējušas pasargāt savas valsts iedzīvotājus. Un eh, nākamajā ANO eh, ģenerālās asamblējas sesijā Sīrijas jautājums joprojām būs prioritārs. Komisija gatavo plānu humanitārās palīdzības sniegšanai Sīrijā un e, nenotiek vairs nekāda sadarbošanās ar Sīrijas valdošā režīma pārstāvjiem, tiek iesaistītas nevalstiskās organizācijas pilsoņu un arī Palestīnas bēgļu organizācijas. dalību valstu misijām un Eiropas Savienības delegācija arī tika lūgta iesaistīties, un šis lūgums ir saņemts no Sīrijas uh, pārstāvju puses. Mēs nedrīkstam atstāt Sīrijas tautu. Uh, smagā situācijā bez palīdzības. Mēs esam uh, iesaistījušies dažādās akcijās, respektējot Sīrijas kaimiņu attiecības ar citām valstīm. Ir ļoti nozīmīgi koordinēt palīdzības un atbalsta pasākumus uh, lai eh, Sīrijas iedzīvotāji redzētu, ka mēs spējam palīdzēt efektīvi un varam palīdzēt šim pārējais procesam notikt mierīgā, tad miera gaisotnē. Arābu valstu līga joprojām ir mūsu sadarbības partneris, tāpat kā Sīrijas opozīcijas grupas. Es gribu teikt paldies Eiropas parlamenta deputātiem par atbalstu, ko saņēmām pēdējo mēnešu laikā. Rezolūcijas, kas ir pieņemtas šeit, apliecina, ka uh, Eiropas Savienības politika attiecībā uz Sīriju šeit tiek atbalstīta un izprasta. Eiropas parlamentam ir būtiska loma nodrošinot palīdzību Sīrijas tautai smagajā uh, brīdī, un komisija ir apņēmības pilna turpināt sniegt palīdzību kopā ar Arābu valstu līgu. Un arī mūsu tikšanās reizē Vašingtonā šīs nedēļas beigās Sīrija būs galvenais apspriedas jautājums. Paldies! Liels paldies! Un tagad uh, Dosim vārdu politisko grupu pārstāvjiem un sāksim ar Sela Frankas kungu. Ir apstāts patīs grupas vārdā. Paldies! Paldies priekšsēdētājs kundze, godētais ministri kungs, godētais komisāra kungs, dāmas un kungi. Šeit ir trīs uh, savstarpēji saistīti faktori savu veidā augstais kārš starp Saudarābiju un Irānu. un kas atsaucas Sīrijā, un tad ir zināms tāds domino efekts no Arābu pavasara, kā arī Krievijas un Ķīnas vēlme aktīvi, aktīvāk piedalīties tuvu austrumu konfliktā un kas grib aizstāt to tukšumu, kur atstājas savus ASV un Eiropas Savienība. Es uzklausīju arī augstās pārstāvs piedāvātos pasākumus. Uh, atbalsts, kā arī sankcijas, par ko tiks runāts arī nākamajā Eiro padomē atbalsts ārā valsts līgai, un mēs arī sniedzām efektīvāku atbildi dalību valsts līmenī. Diemžēl šie lēmumi nav samazinājuši neciešamo vardarbību, no kuras cieši iedzīvotāji. Šodien arī Župēkungs, uzstājoties AFET komitejā, runāja par Krievu un ķīnu, ķīniešu veto. Tā ir neveiksme. Tika runāts arī par Kātāras un Saudarābijas iniciatīvu ANO drošības padomē, bet šie ieteikumi nav saistoši, ko darīt, izdarīt spiedienus Krieviju un Ķīnu. Bijuši vairākas iespējas. Pirmkārt, Ķīnie, Ķīnas premjera vizīte ASV, viņš uh, saņēma visu godu atbilstīgi savam rangam. Tad bija arī Eiropas Savienības un Ķīnas samits. Ir jāstiprina mūsu attiecības attiecības un ar Sīrijas disidentiem jārauga, kādā veidā mēs varam materializēt un attīstīt šo humanitāro koridoru, ko mums pieprasa Sīrijas disidenti. Arābu valstu līgas ārlietu ministri arī uzdevot mums jautājumus, līdz kurām brīdīm tad mēs nereaģēsim iepretīm vardarbībai, no kuras pašlaik cieši sīrieši. Kāds tad ir mūsu iecietības līmenis un robeža? Iniciatīvu ir daudz dažādās institūcijās, tomēr Sīrijas vadoņi turpina vardarbību godātie priekšsēdētāji ministri kungs un komisijas pārstāvs. Šis ir fundamentāls jautājums. Liels paldies Sala Frankas kungam. Un tagad vārds tiek dots Dekeizers kundzei sociāls demokrātu vārtā lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šī ir ceturtā rezolūcija, kur izstrādā parlaments par Sīriju. Man ir jāteic, ka šīs rezolūcijas pievienotā vērtība protams, stiprina toni un atbalsta arī diplomātiskos uh, aktivitātes. Uh, un mēs sakām, pat ja nekas nenotiek, mēs jūs neaizmirstam, bet uh, ja mēs to apliecinām, tas jau ir kaut kas vēl viena lieta. Šī rezolūcija neatbild uz svarīgo jautājumu, nedz arī uz runas, kuras uzklausījām. Nu, kā tad stratēģiju mēs piemērojam? Es piekrītu, uh, ka nevajag militāro stratēģiju, tas būtu ļaunākais, bet, ko man uzdeva arī Sīrijas drošības panams pārstāvis ar asarām acīm, rādot arī video ar uh, spīdzināšanu vardarbību, viņš man jautāja, vai jūs mums dosiet ieročus un naudu, mēs neprasam iejaukties mūsu vietā, bet vai jūs mums palīdzēsim, mēs gribam cīnīties paši vai jūs. Uh, mm, esat spējīgi mums palīdzēt. Eh, es teicu, ka tas nav pat rezolūcijā, jo Sīrijas, tiek teikt, ka Sīrijas opozīcija nav pietiekami vienot un tam līdzīgi, bet mēs ja neatbildam uz šiem svarīgiem jautājumiem, tad kāda mums būs uzticamība? Es uh, saku, ka tas ir tas, kura mums gaida konkrētas lietas. Un trešā lieta, un to arī teica attiecībās Bašarēlu Sādu, uh, Daži no mums varbūt nedaudzi, bet eh, mēs ilgi cerējām, ka varēsim mainīt Sīrijas režīmu. Esam arī uh, daudz un dažkārt arī personīgi stundu pusotru atceros, kad es biju Lasada uh, birojā, viņš stāstīja, kā viņa valsts mainīsies, daudz partiju sistēmu un tam līdzīgi, un mēs tikām apmuļķoti tagad, kad es dzirdu arī solījums par jaunu konstitūciju un tam līdzīgi. Bet mēs taču ticējām šiem solījumiem, bet šodien es neprasu, lai Bašarā Lasada uh, galva tiktu kā. Uh, uzpraust uz spīti. Atcerēsimies arī nelaimīgās pieredzes ar Sadam Husēnu tam līdzīgi, bet uh, starptautiskai krimināla tiesa taču pastāv, lai tieši skatītu šāds noziegums pret cilvēci, un ar to es saku Sīrijas tautai. Mēs darīsim kaut ko konkrētu, bet es tiešām vēršos pie padomas un komisijas strādāt pie konkrētām lietām un es aicinu parlamentu atbalstīt šo nostāju. Paldies. Merci beaucoup, Madame de Kaiser. Paldies, de Kaisers, Kalnazai. Tagad uh, Ferhofstad kungs. Paldies! Vakar Katrīna Eštona atsūtīja man vēstuli un rakstīja, ka Eiropas Savienības vārdā viņa piedalīsies kontaktgrupas tikšanās reizē 21. 24. februārī Salonikos, bet kāda būs mūsu stratēģija tur? Es nedzirdēju, ministra kungs. Jūs te runājāt par to, kā sadarbosties ar Arābu valstu līgu, bet kāda ir Eiropas Savienības stratēģija attiecībām ar Sīriju? Mēs esam šobrīd krīzes centrā. Problēmas Homsā tā bija otra Srebrenica, un mēs šobrīd Sīrijā notiek karš. Un Kāda ir Eiropas Savienības stratēģija šodien, to es nedzirdēju. Jā, 24. mēs būsim. Tātad mēs būsim 24. februārī Tunisijā, bet jautājums ir, kāda ir mūsu stratēģija, vai mēs esam gatavi pieprasīt uh, um, aizsardzības zonas cilvēkiem vai lidmašīnu pārlidošanas aizlieguma zonas un tā tālāk. Šobrīd notiek genocīds Sīrijā. Un ja mēs neiesaistīsimies, lai to apturētu, tad uh, tas būs tas pats. Tad situācija attīstīsies vēl, vēl ļaunākā virzienā. Šobrīd ir nepieciešams sniegt arī tehnisko palīdzību. Varbūt mēs kaut ko varam darot, sadarbojoties ar Arābu valstu līgu, bet kādas īsti ir mūsu intereses, kāda ir mūsu nostāja. Un vēl par sankcijām. Mēs zinām, ka jau no paša sākuma divsimts ģimenes pret tām bija jāvēršās, lai šo režīmu Sīrijā varētu gāst. Un runa ir, vai mums ir sankciju režīms attiecībā pret šīm 200 eh, ģimenēm, kas ir saistītas ar Asadu. Un par Salafrankas teikto, ko darīt ar Krieviju un Ķīnu? Protams, mēs varam viņiem kaut ko teikt, un mums misijā ar Ķīnu mēs apsolām viņiem šobrīd brīvās tirzniecības um, statusu sadarbībā ar mums. Es nezinu, vai tas ir īstais brīdis to darīt. Mums ir jānogaida, šis solis jāatliek, un Sīrijas intervences jautājums jāatrisina vispirms. Es gribu no jums dzirdēt, kāda ir Eiropas Savienības pozīcija. Un ko jūs sacījāt pirms dažām minūtēm? vai 27. datumā notiks ārlietu ministru uh, sanāksme. Tas būs trīs, dien trīs dienas pēc tikšanās Tunisijā, bet vajadzētu būt otrādi. Tai jābūt pirms uh, 24. februāra. Paturēsim prātā Lībiju, atcerēsimies, kas notika tur. Verhofstāta kungs ir zilā kartīte, Devas kungs vēlas jums uzdot jautājumu Lūdzu, Devas kungs. Runātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Vai jūs varētu ieslēgt mikrofonu? Paldies! Vai jūs piekrītat man, ka 2006. gadā, kad ANO atsāka uh, šo um, aizsardzības atbildības procesu, uh, es nedzirdēju šos vārdus padomes vārdā, kā izmantojot ANO instrumentus var īstenot šo atbildību par aizsardzību vai atbildību aizsargāt. Manuprāt, tas ir ceļš, ir jāizmanto šī koncepcija. ANO ietvaros Tonijs Blērs un citi izmantoja šo koncepciju ar ļoti labiem rezultātiem. tas eh, jautājums ir veltīts padomēji. Es varu notēlot padomu, saka Verhofstata kungs. Jautājums ir tāds, ka drošības padomē šobrīd nav vienošanās, un kad, ja kontaktgrupā mēs vienosimies, tad tas varbūt mainīs Ķīnas un Krievijas nostāju. Ja viņi redzēs Krieviju un Ķīnu, ka mēs esam vienojušies un esam gatavi darīt visu iespējamo, lai pasargātu Sīrijas tautu, tad būs arī lielāks spiediens drošības padomē nekā iepriekš. Bet mums tiešām ir jāparāda, ka tas, ko mēs runājam, mēs to tiešām arī grasāmies īstenot. Paldies, Elena Flotre, lūdzu. Merci, la... Paldies, priekšsēdētājs Konze. Es domāju, ka šeit nav vairs jārunā par represijām un apspiešanu, bet gan par šausmīgu teroru, ko īsteno Bašir al-Assad režīms. Pietiek redzēt, ka valsts slimnīcas ir nolaupīšanas, spīdzināšanas un mocīšanas centri. Un arī ir tāda, ka liels uh, daudzums ir ievainoto, pazudušo, cietumos esošo un arī uh, bojā gājušo un nogalināto. Es domāju, ka uh, ANO cilvēktiesība padomu runāja par uh, noziegumiem pret cilvēks. Um, ir um, tā, ka um, Al-Ašidam jāstājas starptautiskās krimināla tiesas priekšā. Tikai Ezerskundze to teica. Bet arī ir absolūti redzams, ka civilā pilsoniskā sabiedrība, te ir grūtības pretoties un neskatoties uz visu to informāciju, kādu redzam. Un cilvēki, kas izdod, iziet demonstrācijā, demonstrācijās un arī to, ka vienkārši vienkārši telpas tiek pārveidotas par um, lauka hospitāļiem un uh, daudzām citām problēmām mums ir jāpārdomā un uh, jāskatās, kā jau tagad mēs varētu intensīvāk uh, palīdzēt, um, aizstāvēt um, un izmantot neformālos kanālus, kā mēs varētu drošāk, drošību paplašināt, kā uh, aizstāvēt uh, tos cilvēkus, kas riskējot ar uh, dzīvību nogādā preces un atbalstu. Un tas ir pirmais veids, uh, kā rīkoties, un tas ir uh, arī tas, ko mēs prasam. Domāju, ka sankcijas ir jāvērš asākas, un es domāju, ka padomai un komisijai ir vairāk jādomā par kā, par to, kā no Kipras izbraucis kuģis varēja nonākt Sīrijā ar ieročiem, ko bija nopircis Asats, kas tiks vērsts pret Sīrijas tautu. Jā, protams, Arābu valstu līga ir ļoti, ļoti dažādi, un arī tur ir dažādas iniciatīvas. Uh, un pirms Irāka būs Arābu valstu līgas prezidējošā valsts. Jā, situācija ir zinām, un ir Eiropas Savienībai skaidri jānosaka savu stratēģiju, un jāpasaka 24. Tunisā, ļoti labi, ka tas Tunisā notiek, jo tas dod zīmi tam, ka šī vēsture ir vēsture tautai cīnoties pret apspiedēju. Par to iet runa. Un es domāju, tas, kā mums ir jāvērtē Sīriju, kuras situācija ir ļoti sarežģīta, kā izpakusnot eh, vienu eh, vienību, izmainīsies visu pārējo saspēli. Bet eh, konfliktā ir jāatbalsta iedzīvotāji un vēsture, kas tagad ir Sīrijā, ir saistīta ar pamatiesībām un uh, būtu naivi domāt, ka tas tā nav un 24. sēde uh, ko tā atļaus izolēt vai iesaistīt tās valstis, kas turpina atbalstu. Jā, protams, ka ir Ķīna un Krievija, bet ir arī Alžīra. Un ir nepieciešams absolūts spiediens, lai Asats būtu izolēts, un tas ir tas, kā var palīdzēt uh, eh, priekšsēdētāji pārtrauc eh, runātāji. Jūs jau vairāk nekā minūti pārsniedz laiku, bet šai Flatterskons turpina, bet šī politika ir nepieciešama uh, Sīrijas turpmākai attīstībai. Like to... Tagad došu vārdu Tenaka kungam. Godātā priekšēdētāja. Homsa situācija ir ļoti smaga un mums ir jānosoda tas, kas tur notika. Ķīna un Krievija noteica veto pret ANO rezolūciju. Un mums ir jākaunās par to, ka tur ir nogalinātas sievietes un bērni. Cilvēktiesība aizsardzības organizācijām ir jābūt pieejai Sīrijā. Turcija un Saudarābija ir nosodījušas eh, šo režīmu. Arābu valstu līga piedāvā izstrādāt miera līgumu. Mums ir jāatbalsta šī iniciatīva un ir jāpasargā arī demonstranti Sīrijā. Un, manuprāt, tas nav, neko no tā nav iespējams izdarīt, kamēr Asats ir pie varas. Asadam ir jāatzīst tas, ka viņa režīms uh, savu laiku ir nodzīvojis un uh, viņam ir jāatkāpjas. Mēs nezinām, kāda loma ir džihādam pašreizējā uh, situācijā un var, vai šis militārais konflikts var vērsties plašumā un pārsviesties uz citiem reģioniem. Un šodien mēs redzam, ka pastāv arī virkne konfliktu starp uh, kurdiem un citām minoritātēm, tāpat konflikts starp sunītiem un šītiem. Bet katrā ziņā ekonomiskām sankcijām pret Damasku ir jākļūst daudz aktīvākām. Paldies Tanaka kungam! Un tagad uh, došu vārdu Maier kungam Gūja lūdzu vienu minūti. Gracias, presidenta. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Padoms pārstāvi, komisāra kungs. Mana politiskā grupa ir pret jau kādu militāru iejaukšanos, uh, lai atrisinātu šo krīzi. Mēs bijām arī pret uh, intervenciju Lībijā un zinām, kā tad uh, Kadafi aizgāja bojā. Es domāju, ka tas arī ir uh, bijis noziegums. Mēs uh, nevaram ar kardarbību atbildēt uz uh, kardarbību. Nē, mēs esam pret to, lai militārie spēki iejauktos. Un ir dažkārt pārsteidzoši, ko teica ministrs. Jā, protams, ka apspiešana un to, ko Asad režīms dara, ir e, jāpārtrauc, bet kā tad ir ar Al-Qaidu un viņa aicinājumu Sīrijas lauvām aktivizēties, kā ir ar Saudi Arābiju vai e, šie aktieri, kas arī ir aktīvi džihadā, vai pret tiem arī nav jāvēršas? Paldies, nākošais runātais Belderkungs EFT vārdā. Vēl, mevrouw de voorzitter. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šie pilsoņu kara iespējas un priekšstats par to ir kļuvis uh, par realitāti Sīrijā. Un sīrieši saka, neviens mūs neaizstāv. Etniski un reliģiski uh, rēķinu kārtošanas gadījumi uh, ir aizvien biežāk. Ko var darīt Eiropas Savienība? Tas ir šis jautājums. Vai ir kāda alternatīva Asad režīmam? Opozīcija politiska, militāra. Opozīcija ir ļoti sadalīta, fragmentēta. Un kā varētu iedomāties, kāda izskatītos risinājuma iespēja? Tie, kas pazīst situāciju, tie saka, ka arī Alkaida ir ļoti jūtama. Vai būs starptautiska iejaukšanās, lai pārtrauktu asins izliešanu Sīrijā. Iespējams, ja nebūs alternatīvas, valsts visu laiku būs bezdibeņa priekšā. Paldies, nākošais runātājs Overmairkungs. Jā, nu es arī runāšu ilgāk vienu minūti kā kolēģi, kas tikko uzstājās. Prasības pēc politiskas pašnoteikšanās un radikalizācija un tās demonstrācijas, ko mēs redzējām, tos cilvēkus tagad pilnīgi velti meklēt. Ekstrēmisti, diemžēl, apdraud Sīrijas revolūciju. Un manī raisa bažas, ka Alkaida aicina cīnīties pret Asad režīmu. Un tāpat runa ir par anti proti moslimiska režīma apkarošana. Mēs uh, zinām, kur tas uh, ved. Parastie likumi tiek uh, likvidēti un šārie uh, likumi ieviesti. Tas varētu norest, novest pie katastrofas, pie uh, liberāliem demokrātiskiem opozīcijas uh, spēku, no nu, neievērošanas un praktiski iznīcināšanas. Uh, nopietns dialogs ar Asadu, uh, jo viņš praktiski ir iespiests stūrī. Tas varētu situāciju atvieglot. Paldies! Paldies tagad Kasulidis uh, kungs tautas partijas vārdā. Paldies priekšsādātājs kundze. Tas, ka uh, drošības padomē nav, izvei, nav bijis iespēja nosodīt Sīrijas notiekošo, jo Krievija un Ķīna uzlika savu veto, galu galā ir izvērtusies par militāru konfliktu, kurā bojā gājuši sievietes un bērni. Krievija kā paskaidroja Lavrova kungs, to ir darījusi it kā, lai izvairītos no pilsoņu kara, taču būtībā Krievijas veto ir pie tā tieši novedis. Un šis eh, veto tādā bezcerīgā situācijā ir novedis pie situācijas pasliktināšanās. Situācija arvien vairāk līdzinās um, pilsoņu karam. Irāna atbalsta Asada režīmu, līdz ar to tā ir iespēja ietekmēt Hizbolu un uh, citas organizācijas, un es ceru, ka tas viss ir pārējoši. Eiropas Savienības pozīcija balstās uz principiem. Mums ir jāsniedz atbalsts demokrātijas attīstībai, cilvēktiesībām un jāvēršās pret diskrimināciju un pret to, ka pret tautu vēršas ar bruņojumu, ar, ar ieročiem. Uh, Mēs nevaram uh, sēdēt un neko nedarīt, redzot, kas notiek Sīrijā, kur tiek nogalināti cilvēki un tie ir noziegumi pret cilvēci. Eiropas Savienība atbalsta Arābu valstu līgu un vēlas mierīgu režīma nomaiņu Sīrijā. Mēs iesakām uh, augstai pārstāvēji iecerēt un īstenot vēl citus priekšlikumus un eh, rīkoties ļoti tādā saskanīgā veidā. Neviens režīms, kurš vēršas ar ieročiem pats pret saviem iedzīvotājiem, nevar ilgi noturēties. Paldies, Kasulīdis kungs! Gomešas kundze, lūdzu. Eiropas parlaments ar <clears throat> lielām emocijām pauž savu solidaritāti visiem tiem sīriešiem, kuri uh, pretojas Al-Asāda al vārdarbībai un šis režīms, kurš ir mm, spīdzina bērnus. Es gribētu, lai ANO nosodītu Sīrijas režīmu, izdarītu arī spiedienu uz Al-Sāda režīmu, piemērotu sankcijas, lai varētu attīstīties šai valstī demokrātisks process. Mēs uh, gribētu lai Alāsats un visi citi atbildīgie būtu tiktu tiesāti par noziedzību pret cilvēci, ir jāatbalsta arī reģionālie spēlētāji ārā valstu līgā, viņi centienos normalizēt situāciju valstī un veicināt arī mieru Sīrijā. Novērst arī pilsoņu kāru un atvērt uh, durvis demokrātiskai pārējai. Eiropas Savienība un arī citi reģionālie partneri kā Turcija. Mums ir jāpalīdz un jādara viss, lai varētu organizēt uh, tautas leģitīmo aizstāvību. Uh, Un ir arī e, jāpauž nožēl par to, kā no drošības padomi nav darījis visu, lai aizsargātu Sīrijas iedzīvotājs. Un mēs vēlamies šeit novērst pilsoņu kāru, bet e, patiesībā Krievija pār, turpina pārdot ieročus uh, Sīrijas vadoņiem. Ciet ir viss, lai pieliktu punktu terorismam jo tieši terorisms var gūt labumu no šī reģiona degradācijas. Tālāk atskritīs, tas ir tikai laika jautājums. Eiropas Savienībai ir jāizvēl strateģisks virziens, kas tad būs pēc Alasad režīma. Mums ir arī jāprasa, lai Sīrijas opozīcija apvienoties, ka tagad ir laiks nacionālās samierināšanās eh, procesam un demokrātikai respektējot minoritātes. Liels paldies! Paldies, tagad Čākas kundze Alde divas minūtes. Godētais priekšsēdētāji. Mēs gribam nosodīt uh, vārdarbību pret neabruņotiem pilsoņiem un bērniem, sievietēm Sīrijā. Ir grūti rast efektīvu risinājumu. Eiropas Savienībai nepieciešama stratēģija. Neviens nesaka, ka tas ir vienkārši un nākotne tiešām ir neskaidra. Mēs nevaram un mēs uh, vienkārši neskatīsim, kādā veidā tiek. Uh, um, nogalināti iedzīvotāji. Komentārā palīdzība arī nav pietiekama. Bašars Alasats ir atbildīgs par šiem noziegumiem. Mums tas ir jāpārstāj, jāizbeidz. Uh, Tiek jau uzskaitīts prioritātes, es arī gribu minēt dažas konkrētas soļas, kādas var uh, spērt Eiropas Savienība, lai kā arī Krievija un Ķīna vēlas apiet kādu ANO pasākumus, tad Eiropas Savienības uh, dalību valstīm ir jānosaka ieroču embargo. Kā Krievu kuģis uh, un ieroči var pamest Kīpras ostu, lai. Uh, nokļūtu Sīrijā. Tātad šīs eksporta sistēmas, kas mums ir arī jāuzrauga. Vai padomu un komisija var garantēt to, ka Eiropas Savienības un sankcijas embargo tiešām tiek īstenotas? Informācijas karš arī deklarēts, pasludināts arī žurnālisti riskē ar savu dzīvību, kad viņi dalās eh, video ierakstos par visiem šiem slaktiņiem. Mums ir eh, runa ir vairāk nekā par 7000 eh, nogalināto. Un daudz citi skaitļi runā paši par sevi, un runa ir par cilvēkiem, kā jūs un kā es aizvien globalizētākā pasaulē, kur Eh, puse no iedzīvotājiem tuvējos austrumos ir jaunāk par 26 gadiem. Mums ir jāsaprot, ko nā, turpmākās paudzes atcerēsies, kuri būs, kuri tad bija tie, kas aizstāvē viņu mieru un attīstību. Paldies! Venerābā tu minūte, paldies priekšsēdētājs, kundz dramatiskā situācija, kā pašlaik ir Sīrijā. Nevar mūs atstāt vienaldzīgus, nedz uh, uh, likums klusēt, neaizmirsīsim Sīrijas tautu, apstiprināsim mūsu atbalstu un solidaritāti Sīrijas uh, iedzīvotājiem, kur cieši kādu stratēģiju izvēlēties, ko mēs varam darīt. Vispirms mums ir jānosoda Krievijas un Ķīnas veto ANO. Mums ir jāpieprasa, lai NVO un žurnālisti varētu brīvi pārvietoties Sīrijas teritorijā, tālāk atbalstīt uh, tautu, uh, sniedzot humanitāro palīdzību, arī tā medicīna nevar izmantot kā kā arī ieroci, jo tiek veikt uzbrukums slimnīcām. Ir jādara viss, lai varētu izveidot humanitāro koridoru. Un mums ir arī jāatzīst un jāatbalsta Sīrijas opozīcija, Sīrijas Nacionālajā padomē, lai viņi varētu no jauna uzcelt valsti, kas atbilst Sīrijas tautas cerībām. Mums ir jānosūtās sats un arī citi noziedznieki pret cilvēci, jānosūtas tiesu. Paldies! Liels paldies! Un tagad vērts Kaminskī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs jau uzklausījām šodien arī aicinājumu izvērst dialogu ar uh, Bašāru. Uh, ar, manuprāt, kā prezidents Bašsālās sāc jau ir pārkāpis to robežu, kad dialogs vairs nav iespējams bērnu asinis, bērni, kuri tiek spīdzināti slimnīcās, mums liec izvērst dialogu ar šādu cilvēku. Parlamentu vieta ir ļoti svarīga, jo tā ir demokrātijas vieta un simbols. Šiem cilvēkiem ir jāsadzird no šajienes viena ļoti svarīgs, eh, svarīgas vēstījums. Bašāram ir jādodas prom, ja šāram jādodas prom. Šeit mēs saskaramies ar vienu lielu jautājumu, kas mēs esam, kaut kāds diskusija klubiņš vai arī um, cilvēki, kas var efektīvi rīkoties, lai aizsargātu vērtības un iestātos par tām vērtībām, uz kurām balstās Eiropas Savienība. Un tikai eh, kaut vai šī iemesla dēļ ir ļoti svarīgi, ir fundamentāli būtiski atbildēt uz mūsu partneru rīcību, piemēram, uz Ķīnas un Krievijas rīcību. Ir jānosūt ļoti skaidrs signāls, ja Krievija un Ķīna vēlas sadarboties ar mums un, protams, ka mēs arī vēlamies sadarboties ar viņiem, tad šīm abām valstīm jārespektē respektē arī mūsu vērtības. Liels paldies, paldies, Kaminskī kungs. Tagad vērts arī Džordžu kungs minūtu. Dargie kolēģi, priekšsēdētāja kungs. Daudzi kolēģi uzdev jautājumu, ko Eiropas Savienība var darīt. Bet tas ir jautājums, ko jāuzdod mums pašiem, ja mēs būtu komisāra vai padomas vietā. Es domāju, ka mēs būtu tikpat pat pārsteigti kā viņi. Mēs nedaram to, ko vajadzētu, jo nav tādas kopējas ārlietu politikas, kas spētu šo kopējo ārpolitiku īstenot, ieskaitot arī starptautiskās tiesības. Eiropas Savienība liekas, ka atbalsta drīzāk lielās varas nekā uh, definēt to pozīciju, kādai būtu drīzāk um, atbilstoša. Jāciena pilsoņus, jāciena pilsoņu tiesības, un ja parāgamies kas, uz to, kas notiek um, citās reģionu valstīs, tad mēs um, nevaram teikt, ka būtu rīkojušies uh, pilnīgi optimāli. Un no otras puses, ja nav ticamības un jau iespējas atbil, uh, at, aizstāvēt uh, tiesības, tad mēs paliksim uh, Um, intervencionisma un bezdarbības gūstā, gan Sīrijā, gan arī citur. Priekšsēdētājs nākošais runātais provērs kungs. Nē, liekas, ka viņš nav zālē, vismaz neredzu viņu tagad šeit zālē. Tādēļ vārds Broka kungam trīs minūtes. Priekšsēdētājs kungs, padoms priekšsēdētājs kungs, komisār kungs. Es domāju, ka apraksts ir ļoti skaidrs, es neatkārtošos. Mēs runājam par režīmu, kas uh, cīnās pret paša tautu. Un uh, praktiski tā ir ģimene un klans, kas grib īstenot savas uh, tiesības un valsti uzskat par savu privātu īpašumu. Es domāju, ka ir nepieciešams izrādīt solidaritāti režīms un režīmu piekritējiem jāsaprot, kā ar Asadu viņiem nav nākotnes un pašiem jāpurpējas par to, lai režīms tiktu uh, atcelts, lai atkāptos. Tas ir tas, par ko jāparūpējas. Un ir nepieciešams arī, lai starptautiskā sabiedrība vienotu un viedokli pieņemtu, lai būtu uh, ANO rezolūcija un nav pieņemams, ka Krievija atsakās uh, no tā un uh, no viens, vienu ostu izmanto. Uh, lai varētu īstenot savu politiku tuvējos, tuvējos austrumos, tā vietā, lai aizstāvētu cilvēkus. Es domāju, ka ES īpaši varētu sadarboties ar Arābu valstu līgu. Nākošu ceturtdienu Arābu valstu līga, pagājušu ceturtdienu Arābu valstu līga izstrādāja rezolūciju un iesniedza ANO, to vajadzēja atbalstīt, un šādi varētu arī rast starptautiski saistošu risinājumu. Man liekas, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Un es domāju, ka sadarbība ar Turciju, tāpat kā ar Arābu valstu līgu, ir ļoti nozīmīga, un tā tam būtu jābūt. Tas nedrīkst būt tikai tāds uh, rietumu pasākums, bet ir jābūt plašai sadarbībai Arābu valstu līgas vadībā, iesaistot Turciju. Dāmas un kungi, ja es vēl varu turpināt, tad gribu teikt, ka mums ir pieredze Ēģiptē, Lībijā un tā tālāk. Es domāju, ka ir nepieciešams, lai mēs dialogu ar opozīciju turpinātu. Gomeškundze jau uz to norādīja, runājot par uh, minoritāšu tiesībām. Jāievēro minoritāšu tiesības, reliģiskā brīvība, un nedrīkst būt tā, ka kristieši pēc tam izseko tādēļ, ka ir uh, islamistiska ievirze aizsākta. Un šeit ir jāsāk savu. Sav, uh, laicīgs dialogs ar opozīciju. Un arī solījums, ka pēc tam radīsies valsts, kas nebūs netaisna citā veidā. Un tas arī ir ļoti būtisks jautājums. Asats jāizolē, jo jā, un jādomā arī par to, kas notiks pēc tam. Dažas mazākuma tautības ir Asada pusē tādēļ, ka viņas šādi uh, redz lielāku eh, stabilitāti. Un šeit arī mazākumtautībām ir jādod nākotne, iespēja dzīvot viņu valstī un uh, turpināt uh, attīstīties arī uh, citā režīmā. Paldies! Paldies uh, Broka kungam! Nākošais runātājs Alkadraujīkungs. Uh, Pusotru minūti. Paldies, ko priekšsēdētāja kungs. Kolēģi, mēs visi esam vīlušies, jo Krievija un Ķīna izteica veto pagājušajā nedēļā. Drošības padomē ANO un vardarbība ir tikai pastiprinājusies un liekas, ka situācija kļūst aizvien uh, drūmāka. Liekas, ka vēl daudz dramatisku notikumu ir sagaidām. Un liekas, ka nu, mēs praktiski tā neko daudz arī vairs nevaram cerēt. Uh, un spiediens tikai vēl palielināsies. Arābu valstu līga nav spējusi akti, nu, aktīvi savu pozīciju īstenot, bet nu, tagad iesaistās arī Turcija. Varbūt, ka tas palīdzēs. Mums ir jāvājina um, tie balsti, kuras izmanto līdzinējais režīms. Mums jāmēģina izolēt. Šis režīms ir jāstiprina un spiediens. Un jāizno spiediens arī uz tādām valstīm kā Krievija un Ķīna. jo Krievija un Ķīna pretojas starptautiskam nosodījumam. Ir jārunā pavisam skaidri. Varētu varbūt sastādīt uh, melno sarakstu ar uzņēmumiem, kas pārdod ieroču Sīrijai vai kādā citā veidā atbalsta režīmu tur. Ievērojot uh, ļoti sarežģīto jautājumu, daudzās uh, mazākumtautības, kādas ir šajā valstī, ir uh, jābūt ļoti skaidrai un ticamai perspektīvai nākotnē. Uh, nu, tāda tā kā, tā kā ievirs, kā varētu nākotnes Sīrija attīstīties un kāda varētu būt mazākumtautības situācija. Un tajā būt ir Sīrijai, kurā mazākumtautības arī labi jūtas un tās, tās var būt savā valstī. Mums ir jāpilda arī mūsu humānā um, misija, ir jāpārdomā, vai nevarētu šo koridoru ideju turpināt un jāsadarbojas ar Arābu valstu līgu. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Ruita Varešs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Sīrija, tāpat kā Irāka, ir nu burtiski tā kā etniska mozaīka. L Lībijā Asāds apspiež savu tautu, izmantojot vārdarbību. Un tas, kas ir ļoti sarežģīts arābu uh, pavasara, nu, arābu pavasara pieredzi izmantojot ir tas, lai novērstu kļūdas. Mums ir nepieciešama cilvēcība, uzticamība un uh, attīstība. Ķīna un Krievija par šo jautājumu, bet Merkels kundze taču pagājušajā nedēļā bija Ķīnā. Un viņa Ķīnā nemaz tik daudz nepievērs uzmanību tam, kas notiek uh, Sīrijā. Un uh, Eiropas uzņēmumi, Eiropas uzņēmumi palīdz uh, Sīrijas uh, ar režīmam, arī internetā. Un humānā situācija uh, pasliktinās. Tā jau ir slikta. Un tas, kas notiek Sīrijā, ir mūsu kļūdu atbalsts. Mūsu kļūdu atbalsts, kādas esam pieļāvuši šajā reģionā. Mums jāpalīdz bēgļiem, un gribu vēlreiz atkārtot, ticamība, atbildība un darbība no mūsu puses. Tas ir nepieciešams. Paldies! Paldies! Man nākošā runātāja Matijas kundze. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Rezolūcija, kas tagad ir sastādīta, ietver sevī dažus ļoti nozīmīgus punktus. Politiskās grupas, kas to ir uh, sastādījušas, noraida vienu paragrāfu, kurā mēs runājam par to, ka esam pret militāru intervenci, jo mēs nevēlamies, lai atkārtotos tas, kas notika Lībijā attiecībā uz upuriem. Sīrija un Lībija, protams, ir ļoti dažādas valstis bet šīs atšķirības arī ir nozīmīgas. Pilsoņu karš Sīrijā varētu pārvērsties uh, par pilsoņu karu visā reģionā. Un šeit arī iespējams konflikts ar Irānu ir redzams. Protams, ka tautai ir tiesības uz demokrātiju un brīvību. Mums ir nepieciešams kas jauns tuvajos austrumos, bet viss ir nu, praktiski attīstījies tādēļ, ka bija uh, intervence Irākā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Vlosovičs kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji kungs. Es domāju, ka varētu vēl izmantot arī vienu minūti mūsu politiskās grupas deputāta vārdā, kurš nav zālē. Tātad varētu, es varētu uzstāties divas minūtes. Paldies. Nu, sākumā īsa analīze. Tas, kas notiek Sīrijā valstī. Astoņi tūkstoši cilvēku nogalināti. No tā tūkstotis bērnu jaunāka par 15 gadiem. 20 tūkstoši cilvēku pazuduši. 80 tūkstoši cietumos, nav elektrības, nav ūdens, cilvēkiem nepalīdz, jo humanās palīdzības mašīnas apšauda artilērija. Arī mājas apšauda ar artilēriju. Šauj arī uz ievainotajiem. Kāda ir startautiskās sabiedrības uh, reakcija? No vienas puses Irānas uh, um, algotņi, vēl arī Krievija, kas turpina pārdot ieročus Sīrijas režīmam, un um, treškārt situācija ANO veto rezolūcijas uh, pieņemšanai. Nu, tā ir situācija. Kāds ir iespējamais risinājums? Eštens kundze pārstāvs par to runāja, arī daudz kolēģi par to runāja. Jāpalīdz ir uh, opozīcijai jāpadara striktākas sankcijas, jādiskutē ar Krieviju un Ķīnu, jāvēršas arī starptautiskajā krimināla tiesā. Jā, tā tas viss ir, bet tas prasa laiku. Un tajā pašā laikā mēs varam kaut ko uh, darīt īstermiņā. Domāju, ka mēs varam pieprasīt humanā koridora atvēršanu no Asada, lai Tas ļauj no valsts izbraukt civilu iedzīvotājiem. Tas neglābs visus, bet nu, daudzi varēs izglābties. Un arī mums jāsniedz plašāka humanā palīdzība. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Davida kungs divas minūtes. Prezident. Paldies, priekšēdētāji! Šeit parlamentā, kur valda Eiropas demokrātija, ļoti asi nosoda to, ko dara Asats un Sīrijas armija attiecībā paši pret savu tautu. Um, re, cieņa pret cilvēku dzīvību ir pirmajā vietā un visai startautiskajai kopienai ir jāturpina uh, izdarīts spiediens uz Sīriju. Ir jāizbeidz slepkavošana. Demokrātiska Sīrijai ir iespēja attīstīties tikai mierīgos apstākļos, un mums jācenšas ar ierobežojošiem pasākumiem izdarīt spiedienu uz Sīrijā valdošo režīmu. Vairāk tūkstoši cilvēku ir nogalināti Un eh, divas rezolūcijas, kas netika pieņemtas ANO, eh, Krievijas un Ķīnas attieksmes dēļ, eh, liecina par neveiksmu. Ir grūti ticēt, ka šīs abas valstis atbalsta Sīrijā valdošo režīmu. Mums ir ierobežotas iespējas palīdzēt Sīrijas tautai, bet mums ir jākļūst aktīvākiem, jāsadarbojas ar arābu tautu līgu un ir jānosūt uz Sīriju miera uzturēšanas spēki. Un ir uh, jāpanāk, lai vainīgie uh, tiktu tiesāti saskaņā ar to, ko ir nodarījuši. Un mums, mēs nedrīkstam arī tirgoties ar Krieviju un Ķīnu, uh, jo tās atbalsts Sīrijas režīmu. Paldies! Nākamais runātājs Marita Ulfskoga. Lūdzu. Paldies, priekšēdētāji! Sīrijas valdība ir vardarbīga pret savu tautu un mm, Strasbūrā ir ieradušies cilvēki, kas ir paši pieredzējuši to, kas Sīrijā notika. Mēs paši neesam to pieredzējuši, bet mēs zinām, ka tie ir noziegumi pret cilvēci. Un ko Eiropas Savienība var darīt? Nepietiek ar humanitāro palīdzību, kaut gan tā arī nav novērtējama par zemu. Manuprāt, arī militāra rīcība nav laba alternatīva. ANO rezolūcija ir būtiska tādā ziņā, ka ar tās palīdzību var izveidot plašu startautisku tādu aizsardzības fronti, iesaistot um, valstis, valstu kopī, kopību, lai varētu, lai varētu izrādīt solidaritāti Sīrijas iedzīvotājiem. Uh, Mums ir jāliek saprast arī Ķīnai un Krievijai, ka tās ir kļūdījušās un ir jāmēģina ierobežu, ierobežot tirzniecību ar ieročiem. Paldies, Ulfskongs kundze. Un tagad vārds Kristofam Lisekam. Paldies, priekšēdātāji, godātais komisārkungs deputāti. Daudz ko mēs dzirdējām, un tas viss ir labi un pareizi. Bet mēs zinām arī, ka šīs debatas ne, nemainīs no, nu, situāciju Sīrijā. Un tomēr es domāju, ka mēs darām pareizi runājot par Sīriju. Mēs aicinām uz pārmaiņām, un es piekrītu, ka Minska kungam nav jēgas mēģināt runāt ar Asadu. Mums ir jāvērš pie viņa ministriem, viņa ierēģiem, vi, pie viņa pakļautībā esošajiem policijas ierēģiem. Un mums viņiem jāpasaka, ja jūs nebeigsiet slepkavot savus iedzīvotājus, tad kādā dienā jūs nonāksiet eh, krimināla tiesas priekšā Hāgā un visi jūsu darbi nāks gaismā. Mums ir jāaicina Krievija un arī Ķīna uh, nenostāties uz šī uh, kaunpilnā ceļa, ko tās ir šobrīd izvēlējušās. Tā ir pilnīgi nepieņemama rīcība 21. gadsimtā. Mums ir jāinformē valdošie Krievijā un arī jāaicina augstā pārstāve sniegt lielāku atbalstu sadrumstulotajai uh, opozīcijai Sīrijā. Mums ir jāpaskaidro, jāpopularizē mūsu palīdzības iespējas. Uh, un mēs varbūt neko daudz nevaram izdarīt, bet varam izveidot Sīrijas atbalsta grupu Eiropas parlamentā, lai paustu savu solidaritāti. Paldies! Munīzes kundze lūdzu. Paldies priekšādātāji, godātais komisāra kungs. Vakar notika Eiropas Savienības un Ķīnas samits, un 15. decembrī bija Eiropas Savienības un Krievijas samits. Un toreiz Sīrijā krīze jau bija sākusies. Tik pielietot vardarbību pret Sīrijas iedzīvotājiem un tika sagatavota rezolūcija, kas tika nobloķēta, un abu šo valstu pozīcijas netika apspriestas vai apšaubītas šo divu samitu laikā. Eiropas Savienībai ir jāparāda, ka tā ir starptautiska organizācija, kas spēj ietekmēt savus sadarbības partnerus. Un I cilvēku tiesības uh, nevar atkāpties uh, suverenitātes apsvērumu priekšā. Mēs iestājāmies par to, lai tiktu sniegta humanitārā palīdzība un ir jāizbeidz ieroču tirzniecība un jāsniedz politisks atbalsts opozīcijai. Paldies! Danžāna kungs lūdzu. Situācija. Paldies priekšsēdētāji kungs. Situācija Sīrijā tagad ir lielākais izaicinājums, ar kuru saskars starptautiskā sabiedrība. Bombardēt savus iedzīvotājus smagēju artilēriju, mēs cietumos iedzīvotājus spīdzināt bērnus, to nevaram tolerēt. Tas ir krimināls režīms, kas ir pie varas. Ir ļoti sarežģīti rīkoties un rīkoties efektīvi. Uh, mēs, man liekas, izslēdzam militāras intervences iespēju tādu, kāda bija Lībijā, tad, nu, jāatzīst, ka iespējas iedarboties uz situāciju paliek ierobežotas. Ir jācenšas izolēt šo uh, režīmu, kā priekšstādājs Broks uh, par to uh, runāja. Tas būtu nu, tāds reāls ceļš. Sankcijas. Sankcijas. Uh, ir jāstiprina, jā, maksimāli jābūt tām striktām. Tad diplomātiskais ceļš, tas arī ir būtisks. Mums sākumā jānosoda Krievijas un Ķīnas veto jāaicina un jāsaka šīm valstīm, ka ne tikai tas ir ne, neakceptējams, bet arī nesaprotams un neko labu nedod arī šīm valstīm. Arābu valstu līgai ir ļoti būtiska loma, tā ir vēl jāstiprina, pat arī, ja visas tās iespējas un um, pasākumu, ko uh, piedāvā Arābu līga, nav uzreiz īstenojams, bet jāiesaista visas valsts, kādas varētu atrisināties, kādas varētu iesaistīties, un jāizmanto visas valsts - Irāna, mm, Krievija jāatcina iesaistīties konstruktīvi, un arī vēl humānā palīdzība. Upuriem nav, lai palīdzētu upuriem, nav vajadzīga uh, ANO rezolūcija, tas ir pienākums visiem, mums ir jāizmanto viss lai uh, īstenotu uh, um, Arābu līgas ierosinātos pasākumus un uh, arī uh, citādi aktīvi rīkotos. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Krēsla Darfler kungs. Lūdzu! Cienītie kolēģi un kolēģis! 11 mēnešus Asada režīms uh, Nu, pasauli vazājas deguna un uzskata, ka viss pasauli ir muļķi. Krievijas un Ķīnas veto ir, nu, tā kā aicinājums masveida slepkavībām un uh, situācijas uh, pātrinātājs. Liekas, ka ir tāda plaša ofensīva. Mēs maz ko varam padarīt, bet viens ir skaidrs - sankcijas jāpadara vēl asāks. Pat ja šis režīms domā, ka tas paliks pastāvēt, tad sankcijas nedrīkst atcelt. Atceltās drīkst tikai tad, kad režīms atkāpsies, un atbildīgie tiem jāstājas Hāgā tiesas priekšā. Tas ir ļoti skaidri jāpasaka. Arī uz Krieviju un Ķienu jāīsteno lielāks spiediens, un ja mēs diskutējam ar Maroku par tirdzniecības nolīgumu, Mēs diskutējam uh, bezgalīgi un ar Ķīnu. Tirdzniecība ir milzīga un neviens par to nerunā. Par to arī vajadzētu uh, pārdomāt. Šādai attīstībai mēs vairs nevaram uh, bez iebildēm sekot. Paldies! Nākošais runātājs Gālera kungs. Priekšsētāja kungs, ko mēs varētu kopā darīt? Uh, Visi tie, kas ir ES un visi, kuriem ir ārpolitiska atbildība, ir, visiem ir jāizmanto viss iespējams, lai prasītu no Ķīnas un a, Krievijas atcelt veto. No a, Krievijas varam sagaidīt vairāk. Tā ir Eiropas padomas dalība valsts un ECO dalība valsts. Un vērtības ir spēkā arī attiecībā uz ārpolitiku, un tās nevar neievērot, ja situācijas attīstība ir ārpus Eiropas. Tas ir nepiedodam uh, eh, eh, ieročus piegādāt šim režīmam. Putinkungs, Medvedeva kungs, pārtrauciet šo, uh, visādi citādi būsiet to tajā garajā personību sarakstā, kas ir darījuši daudz ļauna Krievijā. Jāpārvar arī nacionālās uh, uh, īpatnības. Mums ir cieši jāsadarbojas ar Turciju, ir uh, jādomā par bēgļu nometņu ierīkošanu Turcijā pie robežas. Un vai nav tā, ka ja mēs augstā līmenī diskutējam ar Sīriju un jau uh, diskutējam par paziņojumu pēc Asada režīma, mēs tad, man liekas, uh, norādām uz to, ka visām etniskām un uh, mazākumu tautību grupām būs nākotne pēc uh, tajā Sīrijā, kas būs izveidota pēc pārmaiņām. Es domāju, ka ir um, plašas uh, izmaiņas arī kaimiņa attiecību politikā, arī Libānā. Mums uh, jāapzinās, ka arī tur situācija var nobīdīties, un mums jau tagad ir jāiesaistās ar visām uh, partijām uh, diskusijās un uh, jāaicina neizmantot situāciju Sīrijā īstermiņa mērķiem. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Boris Zāla. Liels paldies, godētie kolēģi! Mums ir jāsadarbojas, lai. Uh, Alasads atkāptos un Sīrija tiktu padarīta demokrātiski. Un mums ir jāatbalsta arī Arābu valstu līgas uh, plāns, mums ir jāsadarbojas tieši ar Turciju, tas ir galvenais reģionālais spēlētājs. Tālāk mums ir jāsadarbojas ar Krieviju, ne tikai ANO ietvaros, bet arī divpusēji Eiropas Savienību un Krieviju. Ceturkārt, mums ir jāsadarbojas ar opozīcijas spēkiem. Mums ir jāstrādā pie um, demokrātijas plāna pēc Asada režīma. Un mums ir arī jāsadarbojas ar uh, pārstāvjiem no Sīrijas vadošajām partijām, lai uh, varētu nodrošināt uh, pārēju. To esam mācījušies no Irākas pēc Sadama. Uh, Tas ir arī veids, kā mēs varam uh, novērst to, lai islamisti nenonāk Sīrijā pie vārds. Liels paldies! Un tagad uh, Andrejs Gžips, kungs, divas minūtes paldies priekšsētē, kungs. Situācija Sīrijā. Kā arī mm, cilvēku ciešanas. Tas nav nekāds jaunums. Ārlietu komiteja jau ir runājusi par šo jautājumu vairāk kārt, tāpat arī cilvēktiesība apakškomiteja ir par to runājusi. Nosodot to, kas pašlaik notiek Sīrijā, mēs tam visam varam piekrist. Nosūtīt gaisa spēkus un tankus pret savu tautu ir nepieņemama. Tajā pat laikā tas tipiski raksturo tādu režīmu, kāds tagad ir pievērs Sīrijā. Krievijas un Ķīnas veto ANO drošības padomē, protams, pasliktināja situāciju, iedzer spiedienu šīm valstīm, lai tās var mainīt savu nostāju, lai tās izbeidz eksportēt ieročus uz Sīriju. Šie ieroči tiek izmantoti pret demonstrētājiem. Arā valstu līgai jānosūta arī mieru uzturēšanas spēki. Uh, atbilstīgi Eiropas Savienības mandātam ar valstu līgas pūliņu atbalstīt Sīrijas opozīciju ir ļoti svarīgs solis. Esam jau dzirdējuši, cik daudz cilvēku ir nogalināti šajā valstī. Ir jādara viss iespējamais, lai Sīrijā notika demokrātiskas izmaiņas. Ir cilvēki vadošajās partijās, kas redz šīs noziedzības. Uh, šos noziegums, kā tiek veikt pret uh, iedzīvotājiem, un viņi grib mainīt lietas. Tanki ir uh, jāizved prom no ielām, politiskie ieslodzīti ir jāatbalsta, un arī ir jānodrošina humanā palīdzība tiem, kam tā ir nepieciešama visvairāk. Un tam mums ir vajadzīgs humanitārais koridors no Turcijas kā to arī veicina Vārābu Arabalstu līga. Humanitārais koridors ir jāizveido, lai mēs varētu glābt cilvēkus. Cilvēkus, kas dzīvo traģiskā situācijā, mums ir jāpalīdz ievainotajiem un visiem Sīrijas eh, pilsoniskās sadarības locekļiem. Liels paldies! Tagad Korina Krecu kundz minūte. Liels paldies, priekšsēdētāji! Situācija Sīrijā pasliktinās katru dienu. Mēs redzam slaktiņus pilsētās, kur uh, ir bijis sacēlusies tauta, sievietes, bērni, veci cilvēki, vairāk nekā 70 tūkstoši upuru. Situācija vairs nevar tā turpināties. Pat ja Krievija un Ķīna ir iestājusies par veto, mums ir jāturpina nosodīt tas, kas notiek Sīrijā. Mums ir jāatbalsta arā valstu līgā, jāizdara spiediens uz Asādu režīmu, jāpieprasa miermīlīgs risinājums konfliktam. Eiropas Savienībā ir jārod uh, risinājumi, ja nepieciešams paredzēt arī papildus sankcijas, lai pieliktu punktu pret represijām. Paldies! Paldies, tagad Petrs Stāsnīkungs lūdzu EPP. Vārdā divas minūtes. Paldies, priekšsētākungs! Mēs jau esam uzklausījuši arī pēdējo 15 mēnešu laikā, kādas drāmas notiek Sīrijā. ANO uzskata, ka vairāk nekā 5000 sīrieši Eh, ir eh, nogalināti Sīrijas prezidenta centienos eh, apturēt sacelšanos. Rietumu pasauli Arābu valsts līga arī nosoda Sīrijas valdības <clears throat> rīcību, aicina prezidentu ieklausīties savā tautā, atvieglot brīvas vēlēšanas, kā viņš to solīja jau iepriekš. Uh, Taču šādi aicinājumus noraidīja arī Krievija un Ķīna ANO drošības padomas balsojumā par Sīrijas rezolūciju. Uh, kur tika paredzētas arī sankcijas pret uh, mm, Bašrāla sāda režīmu. Ir nepieciešams turpināt diplomātisko rīcību, lai grozītu Krievijas viedokli, lai atbalstītu Sīrijas iedzīvotāju cīņu pēc izmaiņām. Baronas Eštona jau runāja visai stingri arī šajā parlamentā par nepieciešamību Krievijai mainīt tās attieksmi pret saviem sabiedrotajiem. Um, um, līdz austrumos, tuvojas austrumos. Es atbalstu partnerus, kuri arī vēlas izrīt spiedienu uz ANO Krievijas vēstnieku un saprast, lai viņš saprot to, ka runa ir par uh, genocīdu, kas pašlaik notiek uh, Sīrijā. Jaunākie notikumi Sīrijā ir uh, nepieļaujami. Mums ir jāturpina izdarīt politiskais spiediens uz Sīrijas valdību, tāpat kā arī uz Krieviju un Ķīnu, lai viņi maina savu viedokli ir jāaizsargā Sīrijas iedzīvotāji no viņu pašu valdības. Liels paldies! Liels paldies! Zalevski kungs, EPP 2 minūtes. Paldies, priekšēdētāji, dāmas un kungi! Šodien notiek svarīgas ārpolitiskas debates Eiropas parlamentā, un atkal Lēdi Aštone izceļās ar to, ka nav klāt. Mēs, es priecājos, ka te ir Dānijas prezidentūras pārstāvs un ar prieku uzklausīju viņa sakāmo, bet uh, mūsu eh, ārpolitikas līderi nepiedalās diskusijā, kas ir veltīta valstī, ar kur mums ir svarīgas attiecības. Eh, Ķīna un Krievija ir eh, reaģējušas ar veto uz ANO rezolūcijām un līdz ar to uzņems atbildību par tūkstošu cilvēku nonāvēšanu um, režīms mēģina aizstāvēt, mēģina kaut kā pasargāties šo uh, veto aizsegā. Un Krievi saka, ka nevēlas, lai režīms uh, mainītos vai tiktu gāsts, jo tas ir leģitīms. Mēs uzskatām, ka daudzās iedzīvotās slepkavības neliecina par to, ka šis režīms ir leģitīms. Un otrs, Eiropas Savienībai ir vajadzīgs daudz aktīvāk strādāt diplomātiskajā e, sektorā, lai izveidotu atbalsta koridorus tiem, kas ir cietuši visvairāk no valdības spēku uzbrukumiem. Cilvēkiem Sīrijā nav pat iespēja nokļūt slimnīcā. Paldies, Zalevska kungs! Jačeks Protasevičs lūdzu. Paldies, godātais komisārkungs, deputāti! arvien, arvien lielāko, neau, ar, arvien lielāku nepatiku mēs vērojam to, kas notiek Sīrijā, un mēs jūtamies tādi nevarīgi, un mēs vienkārši, mums atliek tikai noraudzīties, ka sīrieši iet bojā savā valstī. Vai tiešām mēs nevaram darīt vairāk, izmantojot diplomātiskās sankcijas, ekonomiskās sankcijas, ieroču embargo. Es domāju, ka mēs varētu gan. Un ir bijuši nesenā pagātnē piemēri, kā starptautiskā kopiena ir spējusi vienoti rīkoties, gan izmantojot diplomātiskos, gan militāros kanālus, turklāt ļoti sekmīgi. Vai šīm debatēm ir kāda jēga vai nolūks, vai tas, tās kaut kā ietekmēs rezolūciju par Sīriju. Jā, mums ir jāpauž atbalsts Sīrijai un uh, Sīrijas valdošajiem spēkiem ir jāzina, ka mēs skatāmies, kas tur notiek, mēs uzraugām, ko viņi dara, mēs esam informēti un tas, ko viņi dara, tas nepaliks nesodīts Un mums ir jāizdara spiediens arī uz Eiropas līderiem, lai sankcijas pret Sīriju kļūtu asākas un to būtu vairāk. Tāpat ir jāsniedz plašāka humanā palīdzība tiem, kas ir cietuši un kam tā ir vajadzīga. Un Un mums ir eh, jāpalīdz, um, jāveicina rezolūcijas pieņemšana ANO. Paldies! Jūs ievērojāt jums atvēlēto laiku, Protasevičs kungs, tagad Kolārskas Bobinskas kundze. Godātie deputāti, priekšādātāja kungs, Dienvidāfrikā nesen Ziemeļāfrikā nesen notika protesti vairākās valstīs, un šobrīd Sīrijā mēs esam saņēmuši liecības par to, ka militāristi pat spīdzina bērnus. Tā ir uh, nepieļaujama brutalitātes forma, un startautiskajai uh, sabiedrībai ir jārīkojas, varbūt pat bez ANO rezolūcijas. Uh, Mums ir nepieciešams samits, ārkārtas samits, līdzīgs kā tas bija Lībijas gadījumā. Mums ir vajadzīgi pārstāvji reģionā, jāraugās, kas notiek. Un mums ir jāiet notikumiem pa priekš, nevis jārēģē uz tiem. Un ārkārtas samits varētu kalpot kā iespēja kur dalībvalstis varētu domāt par to, kā sadarboties ar Sīrijas opozīcijas spēkiem, lai veicinātu stabilitātes atgriešanos Sīrijā. Mums ir jāspēj novērst iepriekš starp etniskie konflikti un ir jāizvairās no otras Irākas. Mums ir Eh, jāpatur prātā, ka Sīrijā cilvēki riskē ar dzīvību, lai glābtu citus no režīma represijām, un mēs izstrādājam rakstveida deklarācijas, un es ceru, ka murks, kas notiek Sīrijā, drīz beigsies, bet sniegsim palīdzību tiem, kas tic, ka situācija Sīrijā var normalizēties. Paldies! došu vārdu Ģorģam Šepflinam, Tautas partija. Paldies, priekšēdētāji. Manuprāt, mēs visi esam vienisprātis par to, kas notiek Sīrijā. Spēka pielietošana nav pamatota, bet jautājums ir, kāpēc? Sīrijas valdošie spēki tik ļoti turās pie varas un nav nekādas pretīmnākšanas tiem spēkiem, kas vēlas pārmaiņas. Nevajag uztvert Sīriju kā viendabīgu sabiedrību. Tā ir ārkārtīgi daudzveidīga, kurā ir piecas lielākās grupas. Uh, un šobrīd domi, dominējošā ir alevītu grupa, pie tās piedar arī Asada ģimene. Citas grupas ir drūzi un, un citas eh, sunīti, eh, musulmaņu grupējums sunīti ir pilnībā izslēgts no eh, varas un vienkārši tāda vairākuma demokrātija varu iedotu sunītu mazākumam un pārējās grupas savukārt tiktu izslēgtas no iespējas iesaistīties. Un slepkavošana turpinātos, jo atraidītās grupas ar to nevēlētos samierināties. Paldies! Došu vārdu Monikai Luīzai Makovei kundzei. Paldies, priekšsādātāji. Sīrijā pilsoņi joprojām mirst. Arī no augstākā cilvēktiesība komisāra norāda uz to, ka uh, uh vairāk nekā 300. Uh, ja cilvēki kopš eh, februāra ir gājuši bojā un eh, ANO mm, pado, drošības padomu nevar pat izskaitīt uh, upurus. Un uh, tā rīkojas valdība, kas ir zaudējusi savu leģitimitāti savus tautas priekšā un starptautiskās sabiedrības priekšā. Eiropas Savienība ir uh, arī paredzējusi vīzu liegumu un aktīvu, s, aktīvi arī tiek iesaldēti, taču visi mums ir vēl vairāk jārīkojas. Mums ir arī jāliedz arī dārglietu un zelta tirdzniecību. Mums ir jāatbalsta Sīrijas pilsoņi, jā, jāatbalsta NVO, lai attīstītu komentāros koridors, lai palīdzētu cilvēkiem. Mums ir jāzina lielāks spiediens uz Al-Sada režīmu, lai tas izbeigtu vardarbību, atkāptos un nodrošinātu mierīgu pārējais demokrātiju. Paldies Mākovejas kundzei un tagad uh, brīvais mikrofons. Andrikiens kundz lūdzu. Is... Paldies priekšsēdētāji. Skaidrs, kā Bašāra Lasāda režīms izdara noziedzību pret cilvēci un tam ir jāpieliek punkts nekavējoties. ANO cilvēku tiesību padomi ir par to arī jā, jāsadarbojas arī Eiropas Savienības augstākā komisija. Tas ir, uh, ir jādara viss, lai uh, izbeigtu vardarbību. Tas, ka Krievija un Ķīna ir izmantojuši savus veto ārno drošības uh, padomē, lai bloķētu rezolūcijas projektu par Sīriju, nožēlojumi. Un tām ir ļoti nopietnas sekas kas mudina Bašāra režīmu izmantot pats smagos ieročus cīņā pret Mm, neapbruņotiem pilsoņiem. No Drošības padomu Krievijas Ķīnas dēļ arī nevarēja atbalstīt arā valstu līgas aicinājumu veicināt miera paroli, bet mēs redzam, ka asēda režīms agonizē gluži kā mirons, kas staigā, um, ir viņš, un mēs atbalstam arī Barones Eštonas uh, mērķus uh, glābt Sīrijas cilvēku uh, dzīvības. Paldies, un tagad vārds tiek pas, dots paskukungam, lūdzu. Picture... Vispārīgā arābu pavasarī Sīrija īpaši izceļas Krieviņķi Daži atbalsta šo režīmu, daži ir pret šo Sīrijas režīmu. Ja mēs šeit runājam par uh, režīmu maiņu, tad ir jāņem vērā arī, ka ir uh, šeit uh, arī Krievijā ir īpašas intereses. Tā, ja kritīs Sīrijas režīms, tā zaudēs savu svarīgo partneru un svarīgu arī ieroču klientu. Uh, Mm, tas ir arī svarīgs komponents Krievijas svarīgi sarežģīties attiecībās ar Irānu. Ārā valsts līga un arī starptautiskā sabiedrība ir absolūti pretesošo Sīrijas režīmu un uh, atbalsta arī visus uh, tos, kur cīnās pret to. Paldies! Liels paldies! Ogulons kundze, minūte. Žībaša eh, režīmos ir tagad eh, dzīvo zem starptautiskās sabiedrības sankcijām. Es nožēlo, ka Krievija un Ķīna mums pievienojusies arī šajās mūsu pūliņos. Bez šīm ekonomiskajām sankcijām, kas ir sākušas paralizēt kriminālo noziedzīgo režīmu, mums ir jānorāda arī beznosacījuma atbalsts visiem tiem, kas miermīlīgi cīnās pret šo režīmu. Arī mm, Pēdējais gads arī norādījis to, ka jebkādas tautas vēlme ir gana spēcīga, lai varētu gāzt režīmu. Arī kolēģi plenāra sēdē nāca klajā piedāvāja konkrētus pasākums, kas būtu jāizteno Eiropas Savienībai, un es ceru, ka mēs nezaudēsim mūsu laiku, nāksim klajā ar konkrētu stratēģiju par Sīriju. Paldies! Paldies! Dats kundze, lūdzu minūti. Godātais priekšsēdi, eh, mēs atzīstam eh, vardarbību Sīrijā un arī atzīstam potenciālu, ka šī krīze varētu radīt vēl lielāku asins izliešanu. Tas ir nožēlojami, ka ANO Eh, rezolūcija nobloķēja Krieviju un Ķīnu, ir ļoti svarīgi, lai eh, spiediens tiktu izdarīts, jo īpaši uz Krieviju, lai tā atzīst savu atbildību šajā reģionā. Viņu aktivitāte šo rezultātā eh, Bašārs Asads apgalvo, kā starptautiskā sabiedrība viņu atbalsta, un tā ir ārkārtīgi liela atbildība, ņemot vairāk, ka Sīrijas pilsēta ielās tiek joprojām izlaists asins. Uh, Šodien arī deputāti aicina izvedot jaunu Sīriju, bet ir arī bailšas par to, kas būs tālāk. Tie Sīrija 2,5 miljoni kristieši, viņi raugās, kas notika Eģiptē un Irākā. Uh, un a, reliģijas brīvība nebūtu nav nodrošināta. Tur viņi joprojām tur tiek vajāti. Mēs gribam, lai Sīrija būtu brīva no sāda tirānijas, un mēs gribam arī nodrošināt to, lai jaunā Sīrija būtu tāda, kur visi var miermīlīgi dzīvot, tā skaitā arī kristiešu minoritāte, un kā norādīja prie, priekšējie runātāji, arī startautiskās garantijas būs ļoti svarīgas šajā ziņā. Lielas paldies! Lielas paldies! Malcerkungs. Priekšsēdētāja kungs. Liekas, ka Sīrijas konflikts varētu būt pārvērsties par to bīstamo uh, cīņu, no kuras jau uh, brīdināja eksperti. Sunīti var uh, tagad revanšēties par neveiksmu Irākai un ne tikai gadsimtiem ilgās pieredzes, bet arī ticība apvieno. Un redzam, ka Viņi mēģina stiprināt savu pozīciju attiecībā pret uh, valdību Bagdādē. Arī Al-Qaida vēlas iesaistīties aktīvi norise Sīrijā. Un miera uzturēšanas uh, spēkiem, ievērojot Krievijas veto, nav daudz iespējas aktīvi darboties. Nu, un tagad Eiropas Savienībā uh, Savienībā nevajadzētu iesaistīties vēl dziļāk šādā konfliktē, jo šeit var vienkārši apdedzināt pirkstus un piedzīvot ļoti lielu neveiksmi. Paldies! Paldies uh, Melcerkungam! Nākošais ir uh, Sandal Vilkungs. Padoms uh, vārdā. Lūdzu! Og først og fremmest tak for en både god debat. Liels paldies! Es uh, vispirms vēlētos pateikties jums par lieliskām un dzīvām uh, debatēm. To visu ļoti vienkārši saprast, jo mums ir darīšana ar ļoti smagu situāciju un visi arī var piekrist uh, tām, ka mēs nevaram visiem atbalstīt un noskatīties uz to, kā tiek izdarīta vardarbība pret demonstrantiem, ka cilvēki tiek spīdzināti, cilvēki vienkārši pazūd. Un cilvēkiem ir jābēg. Mēs tam visam varam piekrist šo un nosodām režīmu, kas šādā veidā darbojas. Un tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ mēs kā padome, mums kā padome ir uh, Esam iz, izmantojuši arī visus mūsu ārlietu ministru sanāksmes, lai runātu par Sīriju. Visās sanāksmēs mēs runājam par Sīriju. Un ir ļoti svarīgi arī, protams, izstrādāt šo Eiropas Savienības stratēģiju. Un šī ir stratēģija, kas vadīs mūs un arī turpinās mūs vadīt. Mēs vienmēr arī skatīsim, kādā veidā Eiropas Savienība var palīdzēt uh, Sīrijas iedzīvotājiem esošajā situācijā. Uh, Vispirms ir um, militāriem spēkiem jāpārtrauc uh, bārdarbība. Nešaujiet uz saviem cilvēkiem. Un tās ir viedoklis, kur mēs atkārtojam visās starptautiskajās institūcijās. ANO ģenerāla asamblējā, kur arī rīta būs balsojums par rezolūciju, kas iespējams arī ļoti asi norā, nosodīs to, kas notiek Sīrijā. Un ANO drošības Padoma arī ir jāiesaista, kā jau tu uzsvēri vairāki runātāji. Mēs, protams, kritizējām arī Ķīnas un Krievijas attieksmi. Jūs nevarat būt drošības padomas pastāvīgais loceklis un vienkārši noraudzīties uz notikumiem Sīrijā. Ir pienākums aizsargāt. To jau minēja arī vairāk runātāji un mēs arī atkārtojam Krievijai un Ķīnai šo pienākumu. Un uh, ne tikai Eiropas Savienība izdara šo spiedienu, bet arī Arābu valstu līga un Turcija. Mēs arī izmantosim Tunisā sanāksim 24. februārī, lai varētu arī atkārtot mūsu viedokli par to, ka vardarbība ir jāpārtrauc, ne tikai politisks risinājums par šo. Un tad arī darīsim visu, ko varēsim visās starptautiskajās institūcijās Bet kā ir ar, par konkrētu rīcību? Ziniet, ka jūs esat nepacietīgi. Šeit ir četras iespējams rīcības iespējas un pasākumu, kādus turpināsim. Pirmkārt, mieru uzturēšanas spēki, kā to ieteica Arābu valstis. Viņi grib to izmantot ar uh, ANO starpniecību, nezinu gan kā konkrēti, bet, nu, to vismaz viņi vēlas darīt. Uh, Otrakārt ir arī e, šie startautiskie koridori. Taču, lai tos iz, izveidot, ir nepieciešams starptautiskās sabiedrības spēcīgs atbalsts, jo jums ir e, jācīnās par šiem koridoriem. Un vēl tālāk. Tam. Daži runātāji ir uzsvērti, cik nepieciešams ir izvairīties no pilsoņu kara. Taču drauds ir šis pilsoņu karš. Un mums ir jāiz, jānodrošina arī ieroču embargo. Un šodien es uzskatu, ka debates ir apstiprinājušas to, uh, kāda tad ir Eiropas Savienības nostāja. Mēs stiprināsim sankcijas arī starp 27 dalību valstīm, mēs par to vienosimies. Būs uh, arī vairāk uh, humanitārās palīdzības, kur vien varēsim to nodrošināt. Un strādāsim arī cieši ar Sīrijas opozīciju, aicināsim arī Sīrijas opozīciju vienoties lai viņi nešķeltos. Tas tā ir ļoti svarīgi. Tas ir svarīgi jaunai Sīrijai. Vēl viena lieta. Kāda ir alternatīva Asadam? Daudzi minēja ekstrēmismu. Es nedomāju, ka tā ir alternatīva. Nē, es domāju, ka sīrieši grib dzīvot tāpat kā citi. Viņi grib pašlien par savu nākotni. Es nedomāju, ka kāda valsts būtu lemta ekstrēmistu vadībai. Un dažas vēlēšanas eh, Arābu valstīs arī to apstiprināja, kā piemēram Tunisijā, kur notiks arī šī sanāksme 24. februārī. Liels paldies! Un nodošos komentārus Seštons kundzei. Tas būs arī ieguldījums Eiropas Savienības eh, nostājas izveidē. Paldies! Paldies! Mēs to ņemsim vērā. Paldies! Saka priekšādātājs. Vēlreiz paldies Svindāla kungam. Un esam nobeiguši debates par Sīriju. Balsojums